Aicinu kolēģus ieņemt savas vietas, jo mums tulīt jāsāk balsošana. So, when Mr. Liberatsky... Tad, kad Liberatska kungs būs nonācis līdz savai vietai, tad arī sāksim balsošanu. În regulă. Deci, prima chestiune pe care trebuie să o lămurim. Vispirms mums ir jāprecizē sekojošs jautājums. Šeit ir runa par protokolu. Karvamā kungs ir, eh, eh, eh, ir ar reglamentu jautājumu. Lūdzu.